Okay, colleagues, I'll get started. I know we're a bit thin on the ground, but I... Labi, kolēģi, sāksim darbu. Es zinu, ka ne visi vēl atnākuši, bet, nu, jāsāk. Esat saņēmuši darbu kārtības projektu. Ceru, ka visiem pieņemam. Labi, tad apstiprinām darbu kārtību un arī iepriekšējās sanāksmes protokolu, kas bija novembra beigās arī decembra sākumā. Visi apstiprinam protokolu. Paldies! Tālāk tad šis vienkāršošana par transporta līdzekļu reģistrāciju. Te ir IMCO komiteja, kur atbildīgi un mūsu referents ir Pērkskungs. Lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāju, jūs jau pareizi norādījāt, tad mēs runājam par transporta komitejas sagatavoto atzinumu par to, kādā vienkāršā veidā varam reģistrēt tos transporta līdzekļus, kas ir reģistrēti vienā dalību valstī, un iekšā tirgus ietveros, tad arī tālāk tiek pārģistrēt citā valstī. Nu, es domāju, rītdien Inko komiteja plānotā balsojumšana notiks bez jebkādiem aizskavējumiem. Un te tikai dažas lietas, kur mēs mēģinām pirmkārt nodrošināt to, ka, lai transporta līdzekļu reģistrācija tiktu virs, eh, organizēta tādā veidā, kas ļautu nodrošināt tiešu patiesu mobilitāti Eiropas iedzīvotājiem. Un es domāju, ka šis vispār priekšlikums ir kādā ziņā absolūti tāds apsveicams. Un tāpat arī otrs, kur mēs runājam, ieguvums ir administratīvās loka samazinājums. Reizēts nozīmē arī administratīvu izmaksu samazinājumu aptuveni 1,5 miljardu apjomā. Trešais mērķis būtu nodrošināt labāku satiksmes drošību un lai nodrošinātu to visās dalībvalstīs aptuveni vienādā līmenī. Tāpat mērķis ir, lai papildus apmainoties ar datiem, mēs varētu arī apkarot reģistrācijas apliecības zādzības un viltošanas gadījumus. Lūk, tās ir tās uh, galvenās lietas, priekšlikumi, kurus tad izvirza arī ar šo priekšlikumu komisiju. Paldies viņiem, paldies arī ēnu referentiem. Un mums ir bijuši arī intensīvas sānāksmes, divas, un mēs arī apmainījāmies ar viedokļiem par galveniem jautājumiem, kur ir jāpanāk vēl kompromiss. Tad jautājums te ir tieši par laiku vai par atsevišķu dalībvalsts noteikumu saglabāšanu. Nu, tagad es gan jūs nekavēšu ar detaļām, bet šo sarunu iznākums, sarunas ar ēnu referentiem, tā rezultātā ir tieši koncentrēti uz šo transporta reģistrāciju Gal galā visi tie konkrētie grozījumi mums ir pieņemami, un 33 grozījumi ir arī daļa no tiem gan atsaukti. Jo atsevišķās arī saturiskās lietas, nu, tad tā pavirš kolēģi ierosina, bet īstenībā tas jau ir bijis iekļauts sākotnēji komisijas priekšlikumā. Līdz to šie grozījumi ir pilnīgi lieki. Un paldies kolēģiem, kas te to saprata un atsauc šo savus kļūdainos grozījumus. Tad vēl papildus ir citi grozījumi, kas mēģina precizēt atsevišķos terminus. Protams, ka mēs to ņemam vērā un arī to esam saskaņojuši. Nu, tie ir tādi tikai atsevišķi daži grozījumi. Un tālāk, kas runās ar ēnu referentiem, mēs tos noraidījām. domāt par to, un tad atteikuma iemesls vienkārši kā. Tas nav praktiski īstenojams. Tur ir kaut kādas domas un idejas un tam līdzīgi, bet nu ne jau viss, ko kāds iedomājas, reāli varētu arī īstenot. Jo, ja jūs kaut ko pieprasāt, kā arī noteikumu, tad, tad ir jāskatās, vai to var izkontrolēt. Un ja to nevar, tad tam nav jēgas. Līdz ar to mēs balstījāmies uz šādas izpratnes, un arī citas politiskās grupas koordinātori viņu pārstāvi to arī atzina un tad galā atsījājās tikai atsevišķi grozījumi, kuri ir pieņemami, tie tiešām pavisam daži, gan no tiem, kas tomēr ir jānoraida vēl. Nu, tur ir jautājums, tad ir jāskatās, kur mēs tad varam vispār vēl pieņemt, un galu galā arī ēnu referents sanāksmē šo jautājumu jau daudz esam sakārtojuši. Un es tiešām vēlos pateikties visiem ēnu referentiem domāju, ka balsojums viss būs kārtībā, un tur, mm, nu, ko esmu gatavs tātad atbildēt uz pāris jautājumiem, ja tāda būtu. Paldies. Paldies, tālāk, debaks kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es sākumā vēlētos pateikties referentam par lielisko sadarbību. Tā notika divu. Uh, ēnu referentu sanāksmi laikā es iesniedzu divus nozīmīgus grozījumus. Viens no tiem uzsver to, ka dalību valstīm ir jārogās uz to, lai šī reģistrācija tiktu veikta saskaņā ar regulu un dokumentu atzīšanu, kā arī datu apmaiņu, kas ir ļoti svarīgi. Un tad, kad notiek pārcelšanās uz citu valsti vajadzētu pār uh, ievērot trīs mēnešu termiņu. Komisija piedāvāja sešus. Uh, referents atbalsta eh, komisijas priekšlikumu un drīzāk nevēlas atbalstīt manu trīs mēnešu priekšlikumu, bet, nu, domāju, varam atbalstīt referentu, kas veicis ekscelentu darbu, kas koncentrējas uz transportēšanu un uh, reģistrāciju, un viņš ņēma vērā arī datu aizsardzības jautājumu, kas liberāļiem ir ļoti svarīga. Un patiešām vajadzētu vienkāršot patērētāja pienākumus, to mēs visi vēlamies, un es domāju, ka rītdienas balsojums būs veiksmīgs. Radbornkungs, jā, paldies priekšsēdētājiem. Es arī līdzīgi kolēģis vēlos pateikties Kerko kungam par viņa ieguldījumu Mums ir tiešām jāatgriežas, ka tas izriet no arī iekšē tirgus ziņojumi par 20 galvenajiem bažu jautājumiem, kurus saskars Eiropas iedzīvotājiem. Tā ka lūk šī konkrēta reakcija, kas ņem vērā ierosinājumus, un es to ļoti atbalstu, tātad Birkar, Pirkar kunga veikumu. Un es tiešām nevēlētos, lai tagad mēs tā rezultātā vēl papildus radītu jaunu birokrātisko slogu. Gal galā mēs saprotam, ka atsevišķajās uh, dalībvalstīs transporta līdzekļa pārreģistrācija rada ļoti nopietnas izmaksas, pārceļoties no vienas dalībvalsts uz otru. Tā kā, nu, katrā ziņā jāskaņo šī sistēma, to mēs apsveicam, bet nedrīkst katrā ziņā to vēl papildus birokrātisko slogu tādu nogrīst uz katru individu. Nu, man pozīcija, protams, nedaudz tāda savādāk. Te, kur savos grozījumos arī runā par laika termiņu es ierosinu 9 mēnešus, nevis 3 mēnešus. Nu, kompromiss tad būtu 6 mēneši. Nu, tas ir atšķirs no komisijas priekšlikuma. Tātad es domāju, ka tiešām, ja mēs gribam atvieglot dzīvi personām, tad īstenībā būtu jāpiešķir maksimāli gārāks periods. Tātad 9 mēneši. Savādāk viņam personas nonāk ļoti nejaukā uh, situācija. Viņiem taču jārisina sākumā ļoti svarīgi cits jautājumi. Jāsakārto savu mājasvietu vai nu jāiepērk kāds īpašums vai jāpanāk vispār jāiekļaus jaunā darba vidē un tam līdzīgi. Un tad tikai trīs mēnešu laikā jānokārtē automašīnas reģistrācija. Tas parāk liels sloks. Kādēļ gan tad to steidzināt? Tā ir tāda man nostāja un šo īso termiņu atcētāju būtu vienīgā problēma. Bet savādāk apsveicu šeit lielisks darbs. Tālāk Joas Sanders kungs. Kundze. Nu, paldies, priekšsēdētāji! Jā, teica pateicības vārdi Tirkera kungam par lieliski veikto darbu. Un tas ļaus mums izcelt svarīgus aspektus transporta jomā. Man nebija iespējas viņam lūgt ņemt vērā 31. grozījumu. Tā kā mēs cenšamies nodrošināt labāku noteikumu piemērošanu, līdz šim mēs e, nesam pie tā nonākuši, no padomas puses padome vēl nav akceptējusi efektīvāku rīcības e, modeli. Tad, nu, man ir priekšlikums, kurā gadījumos, kad soda maksājums vēl nav veikts un nevar piespiest pilsoni to veikt, un ja šis cilvēks atgriežas valstī, kurā m, mm, tas ir veicis pārkāpumu, varētu pieprasīt tā, lai viņš samaksā iepriekšējo sodu. Un mēs domājam, ka tas ir jāņem vērā arī reģistrācijas gadījumā, ka ir jāsamaksā šie sodi. Ja sodi nav samaksāti, ir bijuši pārkāpumi pirms tam, tad mēs varam mm, tātad šeit likt uz spēles reģistrāciju. Jā, tā ir. Amakungs. E, tā ka Lichtenbergas kundze nav klāt, viņai ir jābūt citā komiteja, tā es vēlos arī viņas vārdā pateikties referentam par darbu. Paldies! Commission. Komisija, Gorka kungs, lūdzu. Paldies. Arī es vēlos pateikties referentam par sagatavotu ziņojumu. Tas, katrā ziņā, ir ļoti pozitīvs un apsveicams. Uzskatām, ka komisijas priekšlikums tātad ļoti labi atspoguļots arī šeit un iegūst labu atsaucību jūs arī sagatavotā pozīcijā. Ņemot vērā konkrētos jūsu priekšlikumus, tomēr mēs labprātāk redzētu, ka jūs pieturētos un atbalstītu komisijas sākotnēju priekšlikumu. Jo sanāk savādāk dažkārt jūs iesniedz pilnīgi pretrunīgus priekšlikumus, piemēram, par laika periodu, ko paredzat pārreģistrācijai 3 vai pat 9 mēneši. Mēs savukārt piedāvājam 6 mēnešus, kas, manuprāt, arī līdzsvarots priekšlikums. Par konkrētiem citiem komentāriem, kurus arī šovakar dzirdējām, šodien dzirdējām, īpaši atsauce uz direktīvu no 2011. gada. Un, kad mēs neuzskatām, ka te būtu īpašs kaut kāds iemesls atteikt transporta līdzekļu reģistrāciju. Jo galu galā ir jau arī skaidri noteikts arī gadījumos, ja persona nav nomaksāta sodu, jo ir taču skaidrs sodu pie, piedzīņas mehānisms. Nu, katrā ziņā vēlos pateikties jums, katrā ziņā par pozitīvo pieeju šim priekšlikumam. Paldies! Pirmkārt, kungs, jums būtu kādi atsevišķi komentāri vēl? Pavisam īsi par šiem diviem jautājumiem. Tad viens ir par šo laika ierobežojumu. Arī es īstenībā arī ierosinu šo kompromisu, kas tad arī ļautu īstenībā papildus, nu tad vēl izskatīt citas iespējas. Nu, kādā ziņā mm, skatāmies no 3 līdz 6, pat 9 līdz 12 mēneši. Un tāpēc gal galā, manuprāt, ka tomēr ir iespējams šo jautājumu sakārtot arī jau pusgadu laikā, uh, Nu, tad saprotot, ka personai, protams, ir sākumā iekārtojas uz dzīvi jaunajā vietā cits prioritātes, bet tomēr arī transporta līdzekļu pārģistrācija, nu, tas arī kaut kādos reālos mm, termiņos jāiekļau, un es domāju, komisijas priekšlikums par pusgadu ir ļoti labs. Un tad otrs jautājums par atteikuma iemesliem. Es tomēr aicinu noraidīt šo priekšlikumu, uh, jo tad jau varētu radīt vēl cits šķēršļus, un tas viss varētu sarežģīt šo sistēmu neiedzīgi. Galu galā tomēr jau cēloņi šādām problēmām īstenībā pavisam citi, tas starpvaldību sadarbība vai valsts piedzina šo sots vai ne. Tā ka, nu, šo sistēmu nevajag sarežģīt par lieku. Un nevajadzētu arī šādu šo jautājumu iekļaut kā vienu atteikuma iemeslu. Tomēr, ka tomēr ir bez kādām papildus birokrātiskām barjerām un lielas piepūles, tomēr tad pieļaut, ir jāpieļauj arī transporta līdzekļu pārģistrācija arī citā dalībvalstī. Un tāpēc arī šeit papildus grozījumus esmu noraidījis, un tos varam kolēģi arī saprat, un es vēlreiz tad lūdzu jūsu sapratni izturēties pret šo pozīciju. Tātad vienkāršošanas vārdā, interešu konsultācijas vārdā es aicinātu jūs tomēr tad saprast šo atteikumu, jeb noraidījumu. Paldies! Paldies, Pirkarkungs! Balsojums plānots rītdien, no rīta. Mēs gan nezinām, kad IMCO komiteja balsos, bet mēs savukārt balsosim rītdien, kad būsim izskatījuši TNT vadlīnijas. Nu, un es ceru, ka kolēģis gan nebūs pārguruši jau no roku cilāšanas, kad nonāksim beidzot pie jūsu ziņojuma priekšlikuma. Nu ko, vai kādam ziņas, vai kamalkungs ir ceļā, vai kur viņš ir? Viņa ziņojums tad būtu nākamais. Nu jā, darbkārt jau rakstīts četri, os, nu laikam tad, nu jā, mēs tad pasteidzāmies. Nu ko, tad ir jānogaida, kad viņš ir desmit minūtes tagad pārtraukums. Exactement, exactement. Okay, colleagues. Uh, Mr. Kamal is uh, not. Kolēģi, ziņas tādas, ka Kamal kungs šodien nebūs. Sanāksmē, bet Fosters kundze. Tad uzņemsies viņa lomu. Un tad tas nozīmē, ka mēs, mēs pat esam ieguvēji. Mums būs arī skaistās nevien tikai saturs, bet arī labs izskats Fosters kundzes izskatā. Uh, Kamala kunga sejas vietā. Un labi, nu tad vārds Fosters kundze jums. Paldies, priekšsarētāji. Došu vēl iespēju pāris kolēģiem pabeigt savas svarīgās sarunas. Nu, ja, diemžēl mans labais kolēģis eh, Kamalkungs nevar šodien būt sanāksmē, lai izskatītu tos grozījumus. Tomēr vēlos ierosināt jums un atgādināt to, ko viņš norādījis. Tad viņš ņem vērā visus lielus, lielu daudzumu jūsu ierosinājumus. Un, protams, ka ir ļoti pateicīgs par daudziem ierosinājumiem. Vai varētu, lūdzu, beidzot kārtību un klusumu dabūt? Darā. Viņš norāda, ka ir grozījumi, kurus viņš gatavs atbalstīt. Par dažiem strīdīgākajiem viņš uzskatīja, ka vajadzēs panākt kompromisus. Uh, un ceru, ka kompromisu grozījumi būs pieņemami vairumam dalī e, deputātu. Un te ir skaidrs arī, protams, signāls ekonomisko lietu komitejai, ka līdz ar to varam mēs arī jau bruģēt tālāku attīstību, ļoti sarežģītajos laikos arī veidot jaunas darba vietas. Tādēļ viņš no savas puses ierosina, kad arī visi ēnu referenti, kas izteiksies un viņu vārdā, kas izteiksies, tad tagad varētu arī komentēt par šiem Kamala kunga piedātiem kompromisiem un varētu to kā nu signalizēt, kāda viņu reakcija, lai mēs to varētu visu tālāk nodāt vēl kamakungam. Paldies! Jā, paldies, Čakī, par šo lomu. Tālāk Bekungs. Nē, tas tomēr būs Groša kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Pavisam īsi. Vēlos pateikties referentam un kolēģa Luiska de Grandes vadā. Viņš arī nevar ierasties šodien un vēlas tikai, lai es norādu, ka šie kompromisi tagad, viņa prāt, ir panākuši ļoti labu līdzsvaru starp no vienas puses tirgus atvēršanu un otras uh, kopējās transporta telpas izveidi, kas ekonomikā, protams, ir ļoti svarīgi, no otras puses arī tomēr ir pakļauts zināmiem noteikumiem, jo tirgus jau visu tomēr pats nesakārto. Nu, viņš tagad to ļoti niansēt arī izskata savos arī um, skatpunktā un skatās, lai arī darba apstākļi un darba vietu radīšana, kas arī gal galā ir pats augstākais mērķis, arī tik panākti, un nekādā veidā nebūtu pieļaujams, ka tiekšais tirgus tiek atstāts patvaļā. Vēl par iekšējo šo transporta telpu domā, ka Bahkungs tur runās arī konkrēti par sodiem. Mēs arī uzskatām, ka mums ir jāpanāk vienota transporta telpa ne tikai liberalizācijas ziņā, bet arī uh, par to, ka tiek nodrošināta šāda vienota pieeja likumam, tiesībām. Gal galā var teikt, pat sodi jau iegūst papildus funkciju. Un tādēļ sodi, kā arī tirgus vienojušies elements, tad arī ir absolūti jāakcentē, jo, ja mēs zinām, ka atsevišķas lietas netiek sodīts konkrētā dalībvalstī, tad uzreiz ekonomika un personas ieinteresēti šo spēju izmantot. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs visā transporta telpā, piemēram, vienotus sodus. Un šo grozījumu tad arī aicinām tomēr atbalstīt. Un, bet nu par to jau es neizteikšos tālāk došu vārdu kolēģim, kurš pēc iestāsies pats labāk. Paldies! Beņinkungs. Jā, manī komentāri arī būs par otro kompromisu. Nu, pats saņemām pilnīgi jaunu redakciju, un es jau iepriekš teicu, un pirms mēs saņēmām šo jaunāko redakciju, gan arī atbalstīju visus šos nostājus arī attiecībā uz balsožumu par kompromisiem, bet tagad tā vairs nav. Otrais kompromiss. Tagad pieprasa, lai komisija pabeidz vienotā Eiropas dzelzceļa stelps izveidi, un līdz ar to arī šo visu sektoru pakļautu ciešai konkurencei, tiešai konkurencei. Nu, lūk, tāds bija domāts. Tā viņa tā ir pionēra redakcijā. Bet es iepriekš ļoti lielu uzvarību tieši veltīju piektā grozījumā iekšējam dzelzceļa tirgumam. Bet lūdzu jau arī gan pasažieru pārvadājumi, gan arī transporta pārvadājumi ir jau pavērti konkurencei. Uh, starptautiski Eiropas mērogā, bet tagad uh, ir bijuši zinām ierobežojumi tikai nacionālos mērogos. Un man ir jautājums, tad jau viss šī joma ir no jauna tiek pārvērta, atvērta kom, uh, konkurencei. Es tomēr vēlētos, lai tās jomas, kas nebija konkurencei atvērtas, arī paliek slēgtas konkurencei. Bet, nu, kas sanāk, tāds jaunais kompromiss jau sanāk, ka viņš pieprasa to, kas ir īstenībā spēkā, kas jau nekas jauns nav. Uh, Tāpēc nu, absolūti neloģiski šī vairs tāda prasība. Sādāk, man saprāt, 35. grozījums vairs nav daļa no kompromisa. Jo, ja pēc balsošanas saraksta sanāk, ka 35. grozījums tiek iekļauts kopējā kompromisā, tad sanāk tas ir nepareizi, jo iepriekš tieši mēs tad tomēr par to skatījāmies savādāk. Tad tas ir jāizņem. Nu labi. Kompromiss jau pati jēga ir tāda, ka to ir gatava atbalstīt vairāk nekā viena politiskā grupa. Ja to atbalsta tikai viena politiskā grupa, tad nekāds kompromiss nesanāk, protams. Labi, tālāk ir tikā kundze. Că, domnule președinte, vreau să încep prin a spune... Paldies! Es vēlētos teikt, ka pirmkārt jau atvainojos par to, ka nav norisinājusies neviena sanāksme ar ānu referentiem. Man tiešām ir ārkārtīgi žēl par to. Es domāju, ka mēs būtu varējuši nonākt pie kompromisa teksta, kas būtu pieņemams visiem, un visbeidzot pie atzinuma, kas uh, atspoguļotu vairumu kolēģu viedokli transporta komitejā. Principa vārdā es vēlētos arī teikt, ka kompromisa grozījumi, kaut arī tajos ir minēts ka ir iekļauti vairāk grozījumi. SND grozījumi tomēr tie nav iekļaut šajos um, kompromisa grozījumos. Tā kā tie nav tur iekļauti, tad par tiem būtu jābalso atsevišķi. Tāpat arī kompromisa grozījuma priekšlikumi, kurus esam saņēmuši, uh, nu, par šiem um, priekšlikumiem nav nekāda informācija par to, vai un kā grupas tos atbalsta. Līdz ar to, kā teica priekšsēdētājs, pirms pāris brīžiem mēs eh, īsti nezinām, vai tie tiešām ir kompromisa grozījumi, vai arī mums vajadzētu balsot par grozījumu sarakstu, kas ir ticis iesniegts uz eh, grozījumu pamata, kas tik, eh, ko, ko tātad piedāvāšu mūsu kolēģi. Tehni, tehniskas atsaucas par atzinumu. Nu, principā mēs varam atbalstīt liberalizāciju tikai tādos nosacījumos, kur tiek nodrošināti arī sociālo aspektu ievērošana. Runājot par godīgu konkurenci arī no sociālā viedokļa. Līdz ar to mēs neesam par liberalizāciju, kuras gadījumā notiktu nesamērīgas um, izmaksas un pasliktināšanās nodarbinātības un sociālajā ziņā. Esmu piedāvājusi vairākus grozījumus par um, gaisa transporta nozari. Esam aicinājuši komisiju izskatīt, vai būtu kādas, kādi negodīgas konkurences gadījumi šajā jomā. Un šeit eh, mēs īpaši runājam par zemo cenu gaisa pārvadātājiem. Tāpat arī runājam par situāciju reģionālajās lidostās. Mēs uzskatām, ka šīm reģionālajām lidostām būtu labāk jābūt iekļautām vietējā pašmāju transporta tirgu. Mēs arī esam piedāvājuši grozījumus par, um, grozījumus par um, ceļu transportu tieši kravas transportu. Un šeit mēs runājam par tādu liberalizāciju, kas notiktu balstoties uz sociālajiem kritērijiem, kas ir jāievēro. Un tikai ievērojot ja šos nosacījumus, mēs varam piekrist tam. Es Beigšu sev sakām, es vēlreiz atvainojos, tad mums būs balsojums, taču joprojām nav skaidra balsojuma saraksta. Rīt būs jābalso, taču, diemžēl, piedāvātie kompromisa grozījumi, eh, joprojām mēs tad nesam droši par to, cik daudz grupas tos atbalsta, un mēs eh, arī gribētu teikt, ka eh, daži no grozījumiem, dažus grozījumus ietver kompromisa grozījumi, un tātad tās daļas, kurās ir iekļautas, būtu jābalso atsevišķi, un kur nav iekļautas, tur vajadzētu būt iespēja tās iekļaut. Nākamais runātājs lūdzu. Jā, nu tas būtu tā, ka parasti jau īsti pirms balsošanas mēs, protams, tad uh, runājam šīs sarunas ar referentu, bet referentu nekad neesam redzējuši. Es skatījos internetu, kā viņš izskatās, kāda viņai fotografija. Nekad nav bijušas nopietnas diskusijas, kāpēc viņš ir par un pret kaut kādiem atsevišķiem grozījumiem. Kaut kas tāds vispār nav piedzīvots. Katastrofa. Un šodien arī nav atnācis, kad mēs izskatām viņa paša ziņojumu. Kaut kas tāds vispār nav iespējams. Kaut ko tādu vispār nav iespējams. Tā nav taču nekāda sadarbība iespējama. Un tik ārkārtīgi neinteresība vispār šajā jautājumā, tas ir kaut kas pirmo reizi septiņu gadu darbu karjerā es šeit parlamentā kaut ko piedzīvoju. Kaut kas pilnīgi neiespējams. Virsraksts tāds varētu būt tikpat labi, kad. Ka negodīgas konkurences nostiprināšana Eiropā transporta sektorā. Jo viņš tieši to arī vēlas, lai saglabātu tieši tāpat, kā komisija skatās tikai uz atsevišķo sektoru un nesaskata atšķirības ar dažādiem nozerēm, kur ir atsevišķa sadarbība vai nē. Un mēs redzam, ka, protams, arī pat CDU pārstāvis Johannes Ludvig ir norādījis, ka transporta komisijas um, jautājums sanāk pilnīgi ir uh, atstāt atsevišķā tādā novārtā, jeb sanāk, kad mēs te vēl pat vadāmies pēc tādas mm, komunismu plānveida ekonomikas, nu, tad sanāk, ka pat ja to norāda eh, konservatīvo profesors, tad mēs viņam nevaram iebilst. Tā kā te ir absolūti nepilnības, un mēs redzam, kur ir um, pilnīgi līdzsvaras sagatavo, eh, sa, um, sagrāvumi. Mēs zinām, ka lidmašīnās, piemēram, miljoni tiek investēti, un un katru gadu vēl miljoni tikai papildus tiek pakāpināti, un piemēram, um, EasyJets Strasbūrā. Protams, ka tur ātrāk var nobrā, aizbraukt ar vilcienu. Bet tas nav, ka nav, nav attīstīts, un Gajara kungs um, to zina vislabāk. EasyJet uzskata, ka viņi varētu ar to nopelnīt 3 miljonus, bet īstenībā ir zaudējis 500 tūkstošu un turklāt 8 miljoni eiro ir subsīdijas. Tā kā runā par to, tā kā vajadzētu labāk aprīkot reģionālās lidostas, piedošana tam vispār nav nekāda uh, sakara ar konkurenci. Tas ir tikai, mm, tas ir viss tikai plānveida ekonomika, un to no tās ieguvējas ir viss tās, uh, kas sagrauj pasaules ekonomiku, uh, klimatu. Nu labi, tad es jums arī izveidošu savus grozījumus arī par šeit, par atsevišķojo arī sistēmu, kas līdz šim pilnīgi ignorē starp uh, valstu dzelzceļa savienojumus. Tagad, nu, protams, Bakarakungs ir arī jau mēģinājis panākt kompromisu, kas, protams, arvien nepalīdz francūžiem, bet ja konkurence visu laiku tiek sakropļot galu galā, mums tomēr ir jāatceras pats galvenais. Ir jāpanāk, ka valsts uh, sadarbojas ar vien ciešāk un tad šī konkurence ir jāskatās no šīs skatu punkta. Piemēram, ja Vācijas valdība tieši tāpat rīkotos, tad es arī būtu pret to, jo es tomēr iestājos par Eiropas idejām. Lūk, tas ir tas svarīgākais. To mums vajadzētu paturēt prātā. Un tad vēl ir divi grozījumi. Mēs norādām, ka ir negodīga konkurence jānovērš. Piemēram, mums ir 40. grozījums, 7. punktu, uh, kamalkungs noraida, es nesaprotu, kāpēc. Tāpat arī 10. grozījumu noraida, Un es atkal nesaprotu, kāpēc, un es labprāt būtu ar viņu to pārunājis. Un ja mums ir tieši tāds, ir bijis jau iespējas izveidot tādu ietveru, kurā videi draudzīgais vilciens tiek stimulēts. Bet, ja ir pilnīgi otrādā, ka šīs negadīgās uh, un vidēji kaitīgās līta mašīnas tikai tiek atbalsta, nekad nesanāk, ka mēs nodrošināsim šo vajadzīgo pārēju, kad no arī no ielām transports tiek sausienas transports pārcelts uz uh, eh, dzelzceļa sliedēm. Nekad tas nenotiks, ja mēs šādā garā turpināsim. Ja kāda persona, kas tiešām grib runāt par uh, konkurenci, un ja viņam nekas labs īsti nav sakta, viņš ir labāk paklusēt. Tāda ir līdzinājās situācija. Un kā nu tas izskatās, tā arī ir. Paldies. Jā, ja, Filja, Kēfozits, David. Paldies, priekšsēdētāji manuprāt, Maķu Grošs jau ļoti precīzi atspoguļo mūsu pozīciju, un es arī vairāk par to daudz neko neteikšu. Es tikai vēlos tad um, atsaukties konkrētiem punktiem, kuriem Mišels Kremers jau runā par to, kā no autotransporta varētu pacelt drīzāk uz dzelzceļa transportu. Nu, Francijā, protams, šī ideja īsti nav izdevusies, uh, un es neesmu īsti arī apmierināts ar rezultātu. Un es vēlos atgādināt, ka, ka transporta komitejas priekšsēdētājs ir sarakstījis šo vēstuli komisāram Kalasam, kur vēlreiz ir pieprasījis, lai komisija beidzot arī ieņem savu pozīciju. Vēl par meču arī, ko jau runāju. par mm, sodiem, kurus piespriež tām organizācijām, kas ir ļoti veikuši smagus pārkāpumus iepratiem um, transporta organizācijām un personālam. Bet, diemžēl, tas netiek īstenots. Tātad trūks datu, informācijas no dalībvalstīm, un līdz to nekāda harmonizācija šeit nav panākta. Es uzskatu, ka atsevišķās dalībvalstīs ir jau arī spēkā tādi sodu katalogi, kas ļoti atšķiras savā starpā. Šo jautājumu absolūti ir jāsaskaņo. Atsevišķas dalībvalstis pat ne kaut kādā veidā nesanāk, ka summēt šīs sodas. Tad nav jau runa par tikai šo sodu apmēru un sankciju piešķiršanu, bet Jautājums arī par to, kādā veidā tie vispār tiek kategorizēti. Tāpēc ir noteikti jānodrošina šāda harmonizācija, saskaņot pieeja visā Eiropā. Ir atkal spēkā šie noteikumi ir, bet kad dalībvalsts tos interpretē par savām. Un tā rezultātā nepanākam mums svarīgo konkurenci, iekšējo konkurenci. Un tad eh, Maķo runā par ceturto dzelzceļu paketi. Manuprāt, to visu vēl ļoti nopietni jāpārdomā, kādā veidā nacionālā dzelzceļa satiksme tiek pakļaut starptautiskai konkurencei. Es baidos, ka tā varētu būt tāda Pandoras lāde. Līdz šim bija nepieciešams septiņi gadi pirms panācam nolīgumu vienošanos. Un ja mēs tādu nacionālo tirgu arī it kā atveram, tad tas ir, protams, interesanti no ekonomikas skatpunkta, bet ir jāskatās, vai tam pretstīt arī tiek sociālās aizsardzības pasākumi. Paldies! Grigorovičs kungs uzstāsies komisijas vārdā. Pirms došu vārdu jums, es vēlos dažas lietas pateikt. Tiešām izklausās jocīgi, ka nav bijusi pat ēnu referents sanāksme, un nav bijusi arī šāda tāda iespēja izskatīt kopīgi kompromisus. Tātad es domāju, ka šo jautājumu mēs jums vajadzēs vēl atlikt, bet uzklausīsim tagad vēl Grigoroviču kungu. Un es vēlos, lai arī Jūs tagad varētu tā izplūst skaistā komisijas dziesmā, bet es gribēju pateikt šo praktisko lietu. Paldies! Atbildot uz diviem jautājumiem, par kuriem bija runa iepriekšējā sanāksmē, šķiet, tas bija 6. datumā. Viens jautājums bija attiecībā uz kaučarē nolīgumu. Un otrs jautājums bija par iferu, par dzelzceļu Sākšu ar pirmo jautājumu. Un tā, man liekas, būs atbilde uz kuņas kungam sūtīto jautājumu. 6. novembrī jautājums eh, par, eh, šī, par šo konkurences eh, aspektu tika uzdots, un komisija pašlaik pētī šo jautājumu div, divos jautājumos Un šeit runa tad arī par šo kopējo prezidentūru. Un šeit um, ir par um, Turkish Airlines, kā arī Brussels Airlines um, jautājumiem, jeb kopējo prezidentūru. Š šāds fenomens um, ir, um, šeit jautājums par to, ka Šeit ir divas aviolīnijas, kas ir iesaistītas ar šo nolīgumu, un tas var sniegt ievaramas labumus pasažieriem. Taču dažkārt tie var radīt arī pretkonkurences vērstu efektu. Šeit pētījām konkrētu tipu šādu veidu nolīgumiem, kad uh, tiek veikts tā saucamais hub to hub lidojums. Un tiek, ir iespējams pārdot uh, biļetes, katra, um, katra avio kompānija var pārdot biļetes uh, otras uh, avio kompānijas um, lidojumos. Un tas var samazināt konkurenci šajās um, aviolīnijās, šajos maršrutos. Ja ir pierādīts, ka šajos nolīgumos ir konkurences kropļošana, tad ir Komisija jānodrošina konkrēts vadlīnijas, kādas veida co-chairing, kopējā prezidentūra, eh, var nodrošināt atbilstīgu konkurenci. Jānosaka tas, kādos gadījumos eh, šādi nolīgumi ir pareizi un kā tie būtu jāgroza, ja tie neatbilst Eiropas Savienības konkurences eh, likumdošanai. Otrais jautājums, par kur vēlējos runāt, attiecas uz IFER jeb dzelzceļa jautājumiem, kas e, veikts sadarbībā ar attiecīgo ģenerāla direktorātu, jeb DG Move. Un šeit tad runa ir par um, Francijas um, valsts dzelzceļa tīklu. Ir pierādīts, ka IFER var apdraudēt um, konkurenci starptautiskajā tirgu tādēļ, ka papildu nodoklis um, var apdraudēt to, ka ārējie operatori varētu, uh, varētu vairs nepiekļūt brīvi Francijas uh, tirgumu vai arī uh, tiem pārvadājumiem, kas tiktu veiktu, veikti caur Franciju. Paldies! Paldies komisijai! Vai būtu jautājums? Jā, man tiešām ir ļoti labi, ka komisija ciešām zina, interesanti, ka komisija uzskata, ka konkurence ir apdraudēta. Bet paskatīsimies, kas tātad divu gadu laika noticis. Ja gadījumā jūs pēc diviem gadiem vēl gribēsiet pateikt arī uzreiz, nejaucāties, kāpēc jūs nogaidījāt, kāpēc jūs sagaidījāt, lai uzsāktu šo tiesko strīdu. Uh, lai būtu skaidrs, ka dzelzceļš un arī lokomotīvas viss sastāvs turpina ceļu un nevis uzreiz tiek apturēts jau pie robežas. Man interesē, ko jūs esat gatavojuši divus gadus, galu galā jūs esat atbildīgi par Eiropas likumu ievērošanu. Divus gadus jūs vilcināties un neko nedarījāt. Jūs šeit runājat par Francijas dzelzceļa nodokļiem. Komisija, vai jūs vēlētos atbildēt vai nē? Komisija, es eh, varētu ņemt vērā jūsu prasību, un pēc tam tad mēs varētu atbildēt vēlāk. Priekšsēdētājs, eh, jā, varbūt mēs eh, esam uz nepareizi atceļa. Nu, ja mēs plānojam par to balsot rītdien, taču, protams, ir problēmas ar ēnu referendiem un par to, ka nav bijušas sanāksmes, lai panāktu kompromisu. Man saka, ka ekon komiteja balsos februārī. Tas mums eh, varētu sniegt iespēju atlikt šo balsojumu līdz 22. janvārim. Es eh, jums piedāvātu rīkoties šādi, vai visi tam piekrīt eh, atlikt šo balsojumu uz 22. janvāri. Ja tā, tad mēs varētu nodot šo vēstījumu referentam tikties ar ēnu referentiem un Vai, vai vispiekrīt Fosteris kundze? Jā, liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, tas ir ļoti vēlams solis. Saic eh, nejūtas labi, viņš ir saslimis, un tādēļ viņš šeit nav klāt. Es esmu ārkārtīgi satriekta par eh, šiem komentāriem, kuriem jūs nācāt, ka jākrāmer kungs. Vai tad tā ir pirmā reize, kad uh, referents nevarēs ierasties? Kamela kungs ir sasirdzis viņš, es, es viņam nosūtīju īziņu, un mēs varēsim saņemt sīkāku informāciju vēlāk. Protams, ka šeit ir problēma par šo kompromisu panākšanu. Es eh, arī priekšsēdētā kungs ir eh, to izteicis, un šie jautājumi ir kārtīgi jāizdiskutē, taču es eh, esmu ļoti priecīgi par priekšsēdētā priekšlikumu par to, ka varētu pārcelt šo jautājumu uz janvāri, un Kamala kungam pilnīgi noteikti varēs Eh, piedot to, ka viņš šodien nav ieradies. Es tikai vēlējos to tā skaidri izskaidrot. Komentārs par šo co-chairing, jeb kopējo prezidentūru. Mēs to veicam jau kādus 20 gadus vai pat ilgāk, līdz ar to es eh, nesaprotu, ar ko īsti komisija gribēja teikt. Eh, mēs visi zinām, kādēļ ir šīs co-chairing mm, Es esmu diezgan pārsteigta, pat satriekta par visu to. Nu, kā tad citādi varētu uh, veikt šos uh, starptautiskos lidojumus? Uh, um, tas vienīgais veids, kā vispār var uh, vadīt lidmašīnu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, par uh, jūsu ieteikumu, jebkurā gadījumā, un es esmu drošu, ka janvārī mēs varēsim atrast labāko ceļu, kā strādāt. Paldies, Maikl! Lūdzu. Jā, es vēlējos precizēt, ka es jau nesūdzējos, ka viņš šodien nav atnācis. Tas jau ir bieži tā, ka nu kāds saslims un tā tālāk. Es tikai teicu, ka nav bijušas sanāksmes, ēnu referents sanāksmes. Mēs vispār nezinām, kā ir eh, kompromiss, kas tos ir atbalstījis un tad kas tos izstrādājis. Šī ir pirmā reize, ka mēs vispār jautājam, tas ir septīto nu, gadu laikā pirmo reizi arī to pieredzi un tā arī ir. Okay, well, I think hopefully the chairman's... Labi, es domāju, ka mēs um, varēsim atlikt šo jautājumu izskatīšanu un cerams, ka ēnu uh, referenti varēs um, satikties un balsosim par to 22. janvārī. Labi. Es tagad vēlētos um, lūgt pamest telpas tiem cilvēkiem, kas nepiedalās koordinātoru sanāksmē. Pirms dodaties prom, lūdzu, paņemiet rīt, no rīta līdzi balsošanas karti. Ja nebūs balsošanas kartes, nevarēsiet balsot. Uh, Tas, nu, ir pilnīgi skaidrs. Nekāds nebūs iespējams paprasīt, vai jūs varat man pieskaitiet ar pacelt roku. Tātad tagad telpa lūdzu tikai koordinatoriem.